Dear colleagues, welcome. Godātie kolēģi, sāksim mūsu IMCO komitejas sēdi. Vispirms darba kārtības apstiprināšana, un es gribu teikt, ka Micis ziņojuma balsojums ir atlikts uz vēlāku laiku Un uh, līdz ar to darba kārtība ir apstiprināta. Tagad priekšstādātāja paziņojumi nav pieņemta galīgā lēmuma par iesem. Un uh, ir uh, tiesam uh, prece, precedents, ka mūsu komiteja vajadzētu būt uh, vadošajai saskaņā ar uh, reglamentu 54. pantu. Gribu arī informēt, ka mūsu sanāksme raida uh, internetā pa atbilstošu aplikāciju. Un šo uh, stēdi var skatīties deputāti, to asistenti un citi administratīvie darbinieki. Tāpat gribēju jūs informēt par mūsu biļetēnu, kurš jau ir 16. izlaidums, un tas arī var interesēt visus, kuri grib sakot mūsu darbam. Tagad jāapstiprina uh, 20. iepriekšējās sanāksmes protokols. 6. 7. māja sēdes protokols, un tagad pārskats par trialoga sarunām. Mums bija uh, pa, trialogs par uh, kabeļiem personisko aizsarga aprīkojumu. Lūdzu, atbildīgais. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad mums notika tehniska sanāksme. Tā bija trešā tehniskā sanāksme. Rezultāts bija labs. Varam teikt, ka grupas strādāja kopā. Mums bija vienota nostāja, lai aizsargātu iekšējo tirgu un patērētāju intereses. Man īpaši iespaidoja. Ja komitejas priekšsēdētājs Vikijs Fordas loma šajā trialogā un ko mēs sasniedzām šajās komitejās. Tātad vairāk informācijas patērētājiem. Apsvērumos un pantos ir minēta ražotāja mājas lapa, tālāk um, bremzēšanas un transporta sistēmā uh, tehnoloģiskā neutralitāte ir paredzēta, tālāk jauns uh, apsvērums un jauns pants par sodiem vai sankcijām. Un ceturtkārt, esam arī kliedējuši bāžas dalību valstīs par vēsturiskiem aprīkojumiem, kas uh, Uh, piesaista turistus un dalību valstīm būs iespējams uh, iekļaut šos uh, objektus vēstures, kultūra vēstures mantojuma sarakstā, ja šīs iekārts ir uzstādīts pirms 1981. gada, tomēr ir jāievēro visi drošības uh, Uh, pasākumi, visas normas, kas bija spēkā šo uh, iekārtu uzstādīšanas laikā. Paskā, uh, kolēģi Paskāls Dierāns un citi kolēģi un viņu padomnieki ir ļoti daudz strādājuši Astrīda mūsu grupas vārdā un Sebastians. Komiti, komitejas sekretariāt darbinieks mums tiešām ļoti palīdzēja darbā pie šā ļoti tehniski sarežģītā ziņojuma, bet esam nonākuši pie ļoti apmierinoša rezultāta. Thank you. Thank you, Madam Chairwoman. Um, last week... Nākamais trialogs mums bija tātad uh, par uh, aizsargu aprīkojumu un uh, gāzes iekārtām. Pagājušajā nedēļā mēs esam pavirzījušies uz priekšu par šo aizsargu aprīkojumu. Vēl ne viss ir atrisināts. Es nebiju referenta, esmu, esmu vadījusi tikai trialogu sanāksmi. Arī par šīm gāzes iekārtām bija strīdīgi jautājumi, pie kā vēl jāstrādā un, ja nekļūdos, tad Luksemburgas prezidentūras laikā būs iespējams pabeigt šo jautājumu, ja nu vienīgi mums pēdējās nedēļas laikā izdotos kāds brīnums paveikt par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, Katrīna, vai kāds vēl kaut ko vēlas teikt par šo trialogu, ja ne? Nākamais referents par uh, izmešiem no transporta līdzekļiem, kas nav paredzēti uh, izmantošanai uz ceļiem, vēl nav ieradies. Uh, vai varam pāriet pie nākamā ziņojuma vai pagaidīsim? Okay. Okay. Uh, then we, we go to the opinion emission limits. Labi, tagad Pāriesim autoceļiem neparedzēts mobilās tehnikas iekšdedzes motoru emisiju robežvērtības un tipu apstiprināšana. Uh, vārds Andresam. Jā, paldies. Es vēlējos teikt dažus vārdus par nākamo darba kārtības punktu. Uh, Un es gribēju runāt arī par informācijas drošības direktīvu, bet priekšsēdētāji, ja es runāju pārāk ilgi un ja zālē ienāk jau referents, tad uh, pārtrauciet mani. Jā, priekšsēdētājs kundze vēlētos informēt kolēģis, ka pagājušajā sanāksmē mēs tieši jau Strasbūras ietvaros arī tikāmies ar visiem ēnu referentiem un mēs vienojāmies ņemot vērā daudzās atšķirīgās procedūras un arī ņemot vērā kiber uzbrukums Eiropas uzņēmumiem. Piemēram, šodien tieši no tā cieta LOT, Polijas aviokampānija, mēs tiešām nevaram pārāk zem uzstādīt mūsu ambīcijas. Un tas, ko jau iepriekšējā sezonu periodā nosauc, nu, tas ir tikai minimālais pamats. Mums jābūt vēl ambiciozākiem. Un tieši kopā ar ēnu referentiem mēs piešanām sādāmus. Vēlos pateikties jums visiem. Un tādēļ arī, kur mēs īstenojam tālākās sarunas ar padomu, mēs uzstādām savu kursu un virzienu, un, lai izveidot patiesu ietvaru, kādā veidā cīnīties pret kiberuzbrukumiem vienotā veidā visā Eiropas Savienībā. Un lai būtu skaidrs tiesiskais ietvers lai arī būtu skaidra pārliecība, ka turpmāko nedēļu laikā visās Eiropas dalībvalstīs ir panākta vienota izturība, vienota vairogspēja pret šādiem kiberuzbrukumiem visās dalībvalstīs. Un ir jānodrošina informācijas apmaiņa, labākās prakses, eh, pieredzes nodošana citām, tāpat jautājums par eh, tiešsaits platformu iekļaušanu šajā direktīvā. Nu, mēs ar ēnu referentiem pirmkārt vienomies, ka ir jāieraksta, jāizsardza kritiskā infrastruktūra un pārlā, tālāk jārunā par visiem šiem pretstības, izturības prasībām, kas ir jānostiprina pašā direktīvā. Un mēs esam ļoti konstruktīvi pie tā strādājuši, un mēs ceram, ka arī mēs turpmāk varēsim teikt, ka esam panākuši tiešām šādu politisko jau lūzumu punktu. Pat ja vēl nav panāktu vienošanās, trialogu sarunās, to droši vien nepanāksim arī tur turpmāko nedēļu laikā updating us on the report on. Paldies, Andrejas, par uh, šo jaunāko informāciju par ziņojumu par kiberdrošību. Es uh, gribētu zināt, vai kāds vēlas uzstāties tautas partijas grupas vārdā par autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas izmešiem. Nisteuroja kungas bija paredzēts, bet viņa nav zālē. Uh, tad dodu vārdu tūlīt ēnu referentei Gapini kundzei. Gribu atgādināt kolēģiem, ka mēs izskatām eh, kompromisu grozījums, ir iesniegt 35 grozījumu šim atzinām projektam. Uh, Um, uh, tagad vārds Kapieniekonzē, paldies. Diemžēl referente nav zālē, vēlējos viņam pateikties tieši, bet es tomēr saku šos pateicības vārdus. Mums bija laba sadarbība ar referentu, ēnu referentiem. Mums bija vairākas tikšanās Briselē un Strasbūrā. Un gribu norādīt, ka šie kompromisa grozījumi mums palīdz nonākt pie vienprātības Mums ir ļoti būtisks uh, atzinums par tā, ļoti tehnisku, bet tomēr ļoti nozīmīgu uh, ziņojumu, lai veicinātu gan konkurences tirgu, gan arī aizstargātu patērētājus un vīdi. Gribu teikt, ka Uh, iesniedzot grozījumus, es centos nodrošināt um, aizsardzību Eiropas ražotājiem, kas ražo šāda veida tehniku. Vienādas prasības gan uz kvalitāti, gan uh, darbības veidu. Uh, Es uzskatu, ka tikai šādā veidā mēs spēsim aizsargāt, saglabāt ražošanu Eiropā un aizkavēt nekontrolētu importu Eiropas Savienībā. Un tā, ja mēs neaizsargāsim Eiropas rūpniecību, tad tas var arī negatīvi ietekmēt patērētāju drošību un vidi. Un, eh, manuprāt, mums ir izdevies um, iekļaut šajos kompromisos uh, šos uh, grozījumus, kas bija ierosināti, un mēs ceram, ka visa šī ziņojuma ietekme būs praktiska un pozitīva. Paldies, Marija. Tagad ECR grupas vārdā Dantenkungs. Paldies, priekšsēdētājs gribēja tikai pievienoties Grapīnī kundzes teiktajam, ka mums bija ļoti laba sadarbība, vēlējos pateikties referentam, kurš organizēja šo kopīgo darbu, un rezultāts ir ļoti labs kompromiss. No mūsu grupas viedokļa esam visumā apmierināti ar to, ka 48. grozījums par aizstājēju motoru uh, Eh, laišanu tirgu ir ņemts vērā. Un vēl bija viens jautājums, kas mūsu grupai eh, bija būtisks, un vēlos pateikties referentam, ēnu referentiem, kam viņi mūs uzklausīja, proti par pārējas periodu aizstājai motoriem, un mums ir izdevies panākt veiksmīgu kompromisu šajā jautājumā par uh, pārējas periodu, kas tagad būs 18 mēneši, un tas atspoguļo arī spēkā esošo likumdošanu par publisko iepirkumu dzelzceļu eh, jomā. Un ir paredzēts arī iesniegt mutisku grozījumu. Mm, ECR grupas vārdā to darīšu es eh, Uh, un uh, tas ir uh, tātad paredzēts 19. grozījumam, ru, uh, sakot, ka tas nekādi neietekmē direktīvas 2008-57 atbilstošās regulas spēkā esamību. Tas viss ir, uh, lai varētu ievieš 18 mēnešu pārējais periodu. Paldies, un tagad Alde grupas vārdā. Paldies, vēlējos. Eh, tātad Červānazovs kundze runā, tātad es runāju mūsu ēnu referenta vārdā, kurš nevarēja piedalīties. Sarunas noritēja visai eh, veiksmīgi un ir panākts labs kompromiss. E Alde grupa arī iestājās par šiem aizstāja motoriem un pārējas periodu, daudz kas ir atrisināts, un tādēļ mēs varam atbalstīt šo kompromisu. Alde grupas vārdā vēlos pateikties gan referentam, gan citiem ēnu referentiem. Paldies! Saka priekšsēdētāji, vai citi kolēģi vēlas kaut ko komentēt, citas politiskās grupas. Šķiet, ka šis atzinums nav pārāk strīdīgs. Tātad šonedēļ 23. jūnijā ir paredzēts balsojums. Eh, Vides komitejā balsojums notiks 15. un 16. jūlijā un nav zināms, kad šo jautājumu izskatīsim plenārsēdē. Okay. <laughs> We're looking for colleagues who should speak. So, initiative report. Tātad iniciatīvas ziņojums par par EEZ Šveices čēršļu iekšējā tirgus izveids pilnīgai pabeigšanai un referents ir Andrēs Švāps. Tiek izskatīti grozījumi. Ir 67 grozījumi, kas iesniegti par ziņojumu. Arī vai vēlaties sākt? Sociāldemokrāta grupas vārtā. Jā, liels paldies. Uh, da, am avut uh, Ja, paldies! Es uzskatu, ka mm, šī nu ir laba iespēja. Gan arī, protams, Andrija Švāps pats arī varētu apliecināt, mūsu sadarbība bija tiešām veiksmīga un ļoti labi strukturēta. Es arī vēlētos norādīt, mēs esam panākuši tādu ļoti visaptarošu tekstu un ļoti labi uh, strukturētu. Man tur nav līdz ar to daudz neko arī vairs piebilst. Manuprāt, mums ir izdevies arī šai ziņomā atspoguļot arī sociālo dimensiju, es, protams, arī pārstāvu sociāldemokrātu grupu, un uh, šo jautājumu arī pārnāk, protams, arī ar Andreasu. Viņš arī atzīst, ka mūsu attiecības Eiropas Savienības un Šveices attiecības nevar būt arī bez šīs sociālās dimensijas. Bet, nu, es gribēju tiešām uzsvērt, ka tam ir jānot tiešām savstarpēji, divpusēji. Ja no mūsu puses, tad arī nu, no viņa mēs to sagaidām. Un jāatzīst, ka tiešām šoreiz ir brīnišķīgi, ka mums nav bijis pilnīgi neviens domstarpības ar pašu referentu. Un, attiecīgi, daudzie punkti, kas ar arī e, brīvo personu pārvietošanās. E, brīvības, um, nu, tas iet kopā ar šo skaidru atzinumu. Ja netiek, protams, arī ievērots no viņu puses personu pārvietošanas brīvība, nu, tas ir diezgan drūmi, bet mēs vēlētos, protams, lai tas vēlreiz tiktu akcentēts. Un to es atrunāju ceturtajā grozījumā. Sestajā grozījumā es saku uzsvaru citu punktu. dalībvalstīm, kurām ir tādas ļoti ciešas saites ar eh, Šveici, nu viņam ir arī īpašs uzdevums turpināt arī veicināt Eiropas Savienības un Šveices attiecības. Lai tiešām mēs panāktu galveno mērķi šāda iekšējā tirgus vienotu izveidi. Un tādēļ es šeit norādu, ka, protams, uh, ka mēs runājam par godprātīgu konkurenci un vienlaikus visu noteikumu ievērošanu. Lūk, tieši tas ir atspoguļos pirmajā manā grozījumā. Par visiem pārējiem citiem grozījumiem jāatzīst, ka te es pilnībā piekrītu gan Andrejam, gan Andrejasam piedošanu, gan arī e, visiem ēnu referentiem. Manuprāt, te kopā izdevies ļoti tāds veiksmīgs e, rezultāts, kas skaidri atspoguļo Eiropas Savienības un Šveicas attiecības. Thank you very much, uh, Mrs. Paldies, Kapīnī kundze. Un man ir jautājums, kurš runās EKR vārdā? Labi, tad vārds Tancēna kungam. Es zināju, ka mans kolēģis vēlējās izteikties, un es atvainojos, ka viņš tiemžēl nevarēja ierasties. Man nav viņa pierakstu, es nezinu precīzi, kāda ir viņa nostāja, bet Mana nostāja būtu šāda. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, lai mēs ņemtu vērā referenduma rezultātu Šveicē. Šveicieši izņēma, pieņēma lēmumu, viņiem bija viņu bažas, un viņi pilnīgi skaidri noformulēja un savu pozīciju un ievēlēja mūs par to. Komisijas ir jāņem vērā, pirms viņi spēs piedāvāt apmierinošu risinājumu. Šveice nekad pilnībā nav piedalīsies vienotajā tirgu, un šī divpusējā pieeja starp Eiropas Savienību un Šveici, kas ir darbojusies līdz šim, izsniegusi pozitīvu uh, dāvumu gan Eiropas Savienībā, gan Šveicē. Un cilvēki iesaist ir viens no vienotā tirgus pamatpilāriem. Un tas ir viens no skaidriem vēstījumiem un viens no skaidrākiem juridiskiem pienākumiem saistībā ar pārvietošanās brīvību. Kad mēs aplūkojam šo jautājumu, ir ļoti svarīgi, ka cilvēku tiesībām pārvērto, pārvietoties, tam vajadzētu atbilstoši, tam, tam vajadzētu notikt atbilstoši darba tirgus prasībām. Citādāk mēs saskatīsim aizvien vairāk problēmas gan Šveicē, gan arī apvienotajā karalistē, jo redzam, ka ļoti daudz cilvēku ierodās noteiktās valstīs. Dažkārt radās izkropļojums starp pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgu. Mums ir ar sapratni jāizskata Šveices gadījumus, mums nevajadzētu viņus izslēgt no vienotā tirgus tikai tādēļ, ka Šveices iedzīvotāji pieņēma demokrātisku lēmumu. Viņi ir nobežījušies par cilvēku masveidu došanos uz viņu valsti. Pārvietošanās brīvība ir viena no vienotā tirgus pamatvērtībām, bet tā ir tikai daļa no šī nolīguma starp Eiropas Savienību un Šveici. Paldies, Daniel, un tagad. Uh, Aldes grupas vārdā dodu vārdu Černazavas kundze. Arī es runāšu savus kolēģus vārdu, bet esmu saņēmusi piezīmes. Pirmkārt, vēlētos pateikties referentam par ļoti konstruktīvo ziņojumu projektu. Tas ir ļoti labs pamats tālākām diskusijām. Pārspiežījums par grozījumiem. Mēs piekrītam piektajam grozījumam, kurā ir pasvītrotas uh, attiecības, attiecības starp notiekošajām tētības sarunām un iespējamo ietekmi uz ekono, Eiropas ekonomiskās zonas valstīm. Tas ir labs grozījums. Runājot par 6.7. punktu, attiecības starp Eiropas Savienību, EEZ un EFTA, Eiropas brīvā tirzniecības zonu, tās ir jāapdomā un jāatrunā, tas ir ļoti svarīgs elements, un Ceru, ka spēsim nonākt pie kādas vienošanās. Ir daži grozījumi attiecībā uz procentiem par uh, deficītiem, un Tornes kundzei par to nav iebildumu, kurš vienkārši jānodrošina šeit norādītās procenti ir pareizi. 40. grozījums par dažādiem produktiem, jo īpaši lauksaimniecības nozarē vēlētos vērst uzmanību, ka vēl joprojām ir zināmas problēmas ar paaugstinātām importa nodavām. Daži jautājumi ir atrisināti, bet daži vēl ir atvērti. Tādēļ vēlētos saglabāt šo atsauci, bet ja ir kādi jautājumi, ja man kolēģi ir gatava paskaidrot to sīkāk, tātad nodevu savus kolēģis viedokli, viņi sagaida tālākas diskusijas ar referentu un citiem ēnu referentiem. Paldies! Paldies, Rita! Vai ir kādi kolēģi no citām politiskajām grupām, kas gribētu izteikties? Uh, Paskāl, lūdzu. Mēm, la prezident. Euh, Paldies, priekšsādātāji. Mēs vispār neiesniedzam nevienu grozījumu, bet es vēlos tomēr uzsvērt, ka atzinīgi vērtēju Švābkungu darbu. Manuprāt, tas ir ļoti izcils un izdevies. Un neliels komentārs. Ir ļoti svarīgi, lai panāktu līdzsvaru starp uzdevumiem un pienākumiem attiecībā arī uz personu pārvietošanās brīvību. Protams, ja mēs varam runāt arī par divpusējiem valsts nolīgumu ar Šveici, bet nav iespējams, ja mēs vienkārši ignorējam šobrīd iekšējā tirgus noteikumus un uzliktos pienākumus un ar līdz to arī saistīto personu pārvietošanās brīvību. Šobrīd tas ir ļoti sarežģīts uzdevums panākt šādu līdzsvaru, un, manuprāt, Švābkungs to ļoti labi risināšu savā ziņojumā. Es paldies, eh, vēlos tiešām pateikties viņam. Paldies! Thank you very much. Paldies! Gribētu tikai atgādināt, ka mēs šodien strādājam ātrāk nekā ieplānots, un tādēļ daži kolēģi, kuri bija plānojuši pievienoties, mēs nevaram vainot viņus par to, ka viņi nav ieradušies. Nu, tā jau nav neviena vaina, mēs zinām, cik gari var izvilkties diskusijas, Bet mums nevajadzētu tomēr vainot mūsu kolēģis, nodosim viņiem precīzi informāciju par to, kas notiek. Lūdzu, paturiet prātā, ka diskusijas debatas nevienmēr notiek precīzi ieplānotajā laikā. Tātad mums, un es rakstā ir Kepēc kundze. Lūdzu. Um, ich... Paldies. Arī es vēlos pateikties par ļoti labu uh, ziņojumu projektu. Tas ļoti labs pamats turpmākajam darbam. Uh, No savas puses vēlos precizēt vēl vienu konkrētu jautājumu. Es runāju par manu politisko grupu, par ko arī runājam arī. Un mums tad, mūsu politiskais grupai svarīgu punktu. Par to runāja arī Marija un Džuron. Tiešām, Dalton kungs, ir tieši tā, ka mēs sagaidām un mēs pārstāvam. Piedošana, ka mēs pārstāv, pār, esam sadzirdējuši to, ko ir teikuši Šveicis pilsoņi savā referendumā un to mēs nevaram arī ignorēt. Vienlaikus Eiropas Savienība un Šveice spēkā arī savus noliegumus. Un tādēļ mūsu uzdevums ir tomēr rūpēties par to, lai nolīgums un noteikumi tiek ievēroti. Un Eiropas pamati ir nedalāmi, un brīva persona pārvietošanās, šī pārvietošanās brīvība ir viena no šī kodola elementiem, un līdz to mēs nevaram sadalīt kaut kā pirmās un otrās klases Eiropas Savienības pilsoņu visi Eiropas Savienības pilsoņi ir pilntiesīgi Eiropas Savienības pilsoņi. Mēs nevaram tieši tādēļ pieņemt, ka atsevišķi tiek eh, ierobežoti un ka viņi nevar baudīt tieši tādas pašas brīvības un tiesības. Diemžēl šobrīd faktiski tāds ir, un es vēlējos vēlreiz to uzsvērt. Mums eh, izveidotā pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā, kas ir spēkā arī attiecībā uz visām valstīm, ar ko esam parakstījuši šo nolīgumus, uh, arī nav apšaubāms, un to nekādā ziņā nedrīkst pieļaut. Tas būtu pilnīgi nepareizais virziens. Paldies. Ģepard, eh, paldies, Gepkārt kundze. Tagad došu vārdu stāvis kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, manuprāt, ziņojuma piektajā daļā, kurā tiek runāts par transponēšanas deficītu, manuprāt, Šis ir jautājums, kas iezīmējās jau, sanāksmēs, kas notika jau iepriekš. Es piedalījos delegācijās starp EEZ un EFTA, un mēs notika arī sanāksme par Eiropas Savienību un Šveici, tur arī tika runāts par šo jautājumu, un gribēju tikai tad precizēt dažas lietas. Šveicieši balsoja pirms iepriekšējā eh, referenda, viņi balsoja par to, lai atbalstītu vienotā tirgus uzturēšanu tas bija 2014. gada februārī, tad viņi tad, tad atteicās šo lēmu. Bija ārkārtēji apstākļi, rezultātā nobalsot 53% iedzīvotāji, un, un nesen šveicieši sagatavoja likumprojektu, kas nozīmē, ka no 2017. gada Eiropas Savienības pilsoņi tiks diskriminēti Šveicē. Jau pašlaik 300 tūkstoši Eiropas Savienības iedzīvotāji katru dienu dodās uz darbu uz Šveici, un arī 1,3 miljoni iedzīvotāju Šveicē ir Eiropas Savienības pilsoņi. Mums ir jādomā, kas notiks ar visiem šiem cilvēkiem, kuri dzīvo un strādā Šveicē. Mums ir jādomā par šiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas ir strādājuši Šveicē, kas ir maksājuši nodokļus, kas ir snieguši savu ieguldījumu Šveices ekonomikā. Tie ir ļoti būtiski jautājumi. Vienā referendumā nolīgums tika apstiprināts, tad sakoja vēl viens referendums, kurā tika demonstrēts pretējs nodoklis, un tagad mums ir jādomā, kā rīkoties ar sakām. Un ir tātad cilvēki nobalsoši par striktākiem imigrācijas notākumiem, bet, uh, tad, bet tie cilvēki, kuri uh, dodās uz Šveici katru dienu, lai strādātu, viņā, teiksim, pret norā, referendumu bija noraidoša. Mums ir nopietni jādomā par sakām. Mēs nevaram tik viegli piekārties. Pirms dažām nedēļām Cīrihē notika sanāksme. Uh, mēs runājam par jautājumiem, domājam par risinājumiem Šveice, protams, ir ļoti svarīgs jautājums, bet mums jādomā par iekšējā tirgus datu tabulu, un mums ir jādomā par to, kā varam nodrošināt uh, vienotā tirgus uh, likumdošanas un noteikumu ātrāku un efektīvāku īstenošanu. Tie arī visi komentāri no manas puses. Paldies! Paldies, Tēlers kundze, vai ir vēl kādi kolēģi, kas gribētu izteikties? Man ir um, daži komentāri runāšu nevis kā priekšsēdētāji, bet kā ETP pārstāvi, es piekrītu kolēģi teiktajam, šeit, ka mūsu viedokļi diezgan līdzīgi. Protams, mums ir jārespektē referenduma rezultāti, tas ir pašsaprotami, bet mums ir jādomā un jārisina tās sakas. Mēs nevaram pieļaut dubultos standartus, mēs nevaram pieļaut Eiropas pilsoņu diskrimināciju un nevaram pieļaut ir dubultos standartus, ja runājam par eh, pārvietošanās brīvību Mēs nedrīkstam radīt precedentus ar mūsu draugiem un partneriem no Eiropas ekonomiskās zonas. Tas, kurš vienkārši nav iespējams. Manuprāt, mums šeit notika ļoti laba uzklausīšana ar Šveices vēstnieku un iestādēm. Un ir skaidrs, ka mēs nevaram tādu jā, pieļaut tādu. Mēs nevaram atļauguši vienkārši viss saņemt viņiem visus labumus, ko piedāvā Eiropas ekonomiskā zona, un tajā pašā laikā ļoti piekāpties. Cienot, protams, Šveices lēmumus un referendumus, mēs nevaram atteikties no saviem principiem. Mums arī ir kopīgā atbildība cīnīties pret populismu un cīnīties pret politiskajiem spēkiem, kas pastāv arī Eiropas eh, Savienībā mums ir jācīnās, mēs nevaram gluži vienkārši sakot un pieļaut šādas tendences. Mums ir jārunā, jāskaidro un jāaizstāv pārvietošanās brīvība. Un es tiešām ceru, ka Šveices uh, iestādes Šveici to sapratīs. Es gribētu uzteikt Andrēsu Švābu par ļoti labi paveikto darbu. Viņš ir atradis ļoti labu līdzsvaru šajā ārkārtīgi sarežģītajā dosjē. Paldies, kolēģi! Tagad mums paredzēta grozījuma izskatīšana 15. jūlijā un imko balsojums 16. jūlijā. Dosimies tālāk. Tātad atzinums par autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu. Atzinumu sagatavoja Roza Tūna von Holsteina un šodien izskatām kompromisa grozījumus. Galvena atbildīgā komiteja ir NV un referents Alberts Des. Ir 75 grozījumi, arī 13 grozījumi par atzinumu projektā un viens kompromisa grozījums jau ir ticis apspriests ēnu referents sanāksmē. Un nu, tā kā Andrēsam Švābam vajadzēja aizstāt Roza Fontūnu, man ir tāds jautājums, vai ēnu referents no sociāldemokrāta demokrātu grupas vai Andersona, vai ir kāds, kas varētu izteikties sociāldemokrātu grupas vārdā? Evelīna, jo. Evelīna, Evelīna vai runāsiet savas grupas vārdā, lūdzu. Augustīna, ap. Um, nu, jā, tā nebija plānots, bet um, Grāhina Tūna un no Honštaina Rozā, viņi tad uh, nevarēja diemžēl ēsties, un es saprotu, ka arī Anremfensip nav uz vietas. Vien vārds sakot, mums jādara viss iespējamais, lai uzlabotu ekoloģiju un vidi, kurā dzīvojam. Un jāsamazina radītās emisijas. Tas tiešām apsveicams mērķis, un tieši tāds virziens ir jāturpina. Un tad arī piedātie kompromisu grozījumi ir ļoti pieņemami un labi, un šobrīd arī vairāk neko nevar pateikt. Well, thank you very much. Liels paldies, Evelīna. Un tagad EKR grupas vārdā Dāltankungs. No sākuma klausīsim politiskās grupas, un tad redzu arī cits kolēģis, kas gribētu izteikties, bet sāksim ar politiskajām grupām. Paldies priekšsādātāji, es redzu, ka ir liels spiediens, tad mēģināšu runāt ātri. Mēs atbalstam vairākus elementus pārskatītajā regulā, kas atvieglinātu šo regulatīvo, regulatīvo slogu uz autoražotājiem, un tas arī ievērot komisijas vēlmu uz, uzlabot regulējumu. Uzskatām, ka tas arī palielinās elastīgumu autoražotājiem, jo īpaši, ka viņiem nevajadzēs divus tipa apstiprinājumus vienam transporta līdzekļu tipam, un tā tad arī ir citi pozitīvi elementi. Es atbalstu uh, šo priekšlikumu, ka metānu varētu pārkvalificēt kā siltumnīca efektu izraisošu gāzi. Un te es uh, nonāku pie šīm uh, aktīvākajām diskusijām, kas bija starp ēnu referentiem. Jautājums ir par to, kā pieņemam lēmumus, vai tiek izmantot pamatakti vai deleģētie akti, kā to paveikt. No mūsu viedokļa mūsu grupa ir diezgan strikti noskaņota. Mēs vēlētos redzēt, ka um, visas regulas da daļas, kas nosaka kādus uh, robežvērtības, ka to vajadzētu pieņemt caur koplēmumu procedūru. Mēs nedomājam, ka komisijai vajadzētu atļaut pieņemt deleģētos aktus, tie ir būtiski politiski aspekti, un to vajadzētu pieņemt uh, koplēmumu procedūras veidā. Ir arī citas procedūras, piemēram, testēšanas metoda, tā ir tehniska uh, pieeja un saprotam, ka te varētu ļaut komisijai pieņemt lēmumu. Bet, ja tiek noteikti kādas robežvērtības, tas jādara caur koplēmumu procedūru. Vēl kāds ja, būtisks jautājums no mūsu puses ir obligātie degvielas patēriņa mērītāji. Mēs neatbalstam obligātu pieeju vairākiem iemeslu dēļ. Mūsuprāt, pirmais ir izmaksas. Cilvēki norāda, ka tas neko uh, nemaksātu, jo tātad šie degvielas patēriņa mērītāji vēl joprojām, tātad jau, jau, jau ir auto mašīnās, bet tomēr, ja tiek ieviesta obligāta prasība, būs jānosaka tehniskās prasības, kas visiem jāizpilda, un ja kāds, kurš pašlaik neizpilda tehniskās prasības, viņiem vajadzēs mainīt savas sistēmas, lai izpildītu mūsu noteiktos um, mūsu noteiktās prasības. Tas varētu radīt papildu izmaksas. Ir arī diezgan daudz mazo ražotāju. Piemēram, viņi ne, neizmanto kompjuters savās mašīnās. Tas, viņi ražo ļoti specializētus produktus, un man tiešām ir liels bažas par sekām, kādas tās, kādas varētu rasties mazajiem ražotājiem. Uh, Es neesmu pret degvielas patēriņu mērītājiem, tā ir laba ideja, bet es nedomāju, ka to vajadzētu obligāti piemērot visiem. Es domāju, ka vajadzētu tātad šo lēmumu atstāt tirgus ziņā. Ja cilvēki vēlēsies šādus mērītājus, tad cilvēkiem būs iespēja to darīt. Ja viņi gribēs samaksāt nedaudz vairāk par to, viņiem būs iespēja to darīt kā grupa Mēs esam par to vienoti. Mums vēl pagaidām nav izdevies pārliecināt citas grupas, bet mēs turpināsim censties. Paldies! Paldies, Daltāna kungs, ka jums pavisam uh, skaidra nostāja. Un tagad Alde grupas vārdā uh, nu, referente Dīta Čarantsova. Paldies! Uh, tie ir vairāki elementi, ko mana grupa nevar atbalstīt. Kā jau arī Daniels pirms manis norādīja, uh, tad degvielas patēriņa mērītē varētu būt liederīgs risinājums, bet, ja nosakām to esamību par obligātu, tas radīs daudz jautājumus. 6b apsvērumu punkts radītu vairākas potenciāls problēmas. Piemēram, pieprasījums pēc pastāvīgas redzamības, vai tas nozīmē, ka vajadzēs tagad pilnībā uh, pārveidot, lai tad at, tad degvielas patēriņš būtu redzams tieši blakus ātruma rādītājiem, kas notiks saistībā ar radio GPS. Un, un otrkārt, tātad šī atšķirība par parādīto un patieso patēriņu, kā lai mēs to novēršam vai labojam, manuprāt, Tas pavērtu durvis tam, ka mums vajadzētu izstrādāt pilnīgi jaunu Eiropas tehnisko standartu izstrādi. Un visbeidzot, kāda lieta mūsu brit, no mūsu brita kolēģiem, es zinu, ka kompromisā tātad šie degvielas patēriņa rādītāji tiek izteikti metriskajā sistēmā. Es jau būtu ļoti priecīgi, ja apvienotā karalista pieņemtu metrisko sistēmu, bet, nu, mums ir jādomā par to, kā lai mēs piedāvājam šādu risinājumu, kas būtu saprotams cilvēkiem, kas pieraduši izmantot jūdzi kā attāluma rādītāju. Es domāju, ka komisijai vajadzētu veikt ietekmes izvērtējumu, lai mēs varētu atbalstīt šīs prasības noteikšanu kā obligātu pašu laiku. Mēs uh, um, neesam pret deleģēto aktu izmantošanu, gribētu tikai uzcelt, ka uh, nekādus emisiju standartus nevajadzētu noteikt ar deleģētajiem aktiem. Paldies. Paldies, Dita. Paskādu Ram, vai runāsiet zaļo grupu vārdā? Jā. Izteikšos zaļās mūsu vārdā, grupas vārdā, bet pavisam īsi. Pirms, ka man vienmēr dzirdēt Evelīnas arī viedoklis, īpaši, ka viņš šodien pasaka, ka vide un ekoloģija ir viņas galvenā prioritāte, nu tiešām brīnumaini to dzirdēt. Uh, prieks vispār, ka atnāca sanāksme. Tā kā mēs skatāmies ļoti precīzi. Ir, protams, lietas, kuras mēs visu laiku atkārtojam un mēģinam samazināt eh, degvielas patēriņu, domāt par eh, vidus audzēšanu. Bet mēs redzam, ka, diemžēl, tas diemžēl nekad nav izdevies. Un līdz mēs īstenībā ar vienu turpinām degradēt vidi, uh, un radīt vēl papildus arī izmaksas. Un kas notiek? Mēs bieži vien vienkārši reķinām kaut kādas šauras lietas, un mēs neņem vērā ārējos dažādus faktors un to, ko tas nozīmē videi, un cik tur ir liela zaudējumi. Protams, ka mēs esam par to, ka jāsamazina iespējami e, piesārņošanas elementi, kas arī no transporta līdzekļiem, bet papildus vēl nopietnāk ir jādomā par nopietniem apsvērumiem, ko tas nozīmē videi un kāds ir iegums sabiedrības veselībai. Tieši tādēļ vajadzētu ļoti reāli skatīties, kāds ir šīs vienveida izmaksas un otrveida izmaksas. Tā kā nav jau tikai šīs vienveida izmaksas, arī plašāks, daudz lielāks mm, izmaksas, kas jāņem vērā arī vienlaikus samazinot šīs kaitīgās izplūdes gāzes. Gan šīs izplūdes gāzes, gan arī mazās cietlās daļiņas ir ļoti kaitīgas un nevēlams gan vidē, gan arī e, sabiedrības veselībai. Ja mēs sakām aptuveni, tas ir 15 miljonu e, tūkstoši priekšlaicīgas nāves tiešā izraisītāja un tieši atbildīgi par to. Uh, Un es tiešām vēlētos, lai mēs ņemtu plārāk, vēl plašāk arī šo vidi un ekoloģiju. Un panākt labu līdzsvaru. Paldies! Thank you very much, Pascal. I'm, I'm sure there are updated. Jā, paldies, Pascal. Ja es domāju, ka tas ir arī mm, jaunākā versija, kur mēs runāsim uh, par izmaksām, ko radīja gan šāda obligātā sistēma, un kāda varētu būt ieteikuma uz vidi. Tiešām to vajadzētu vēl padzināt, paskatīties. Tālāk Dantē kungam vārds. Paldies, priekšstādātāji, pavisam īsi. Es no savas puses arī vēlos arī apliecināt savu gandarījumu, ja es iesniedzu vairākus grozījumus. Un tie tādi ir iekļauti arī atzinumā un šeit parādās dokumentā. Es runāju par vēl plašāk arī par metāngāzi un citām izplūdes gāzēm, kas rocījušas dzinējos. Mēs runājam gan arī par nopietniem centieniem samazināt šāds izplūdes gāzes, un gan manā valstī, gan arī citās. Un mēs runājam arī par uh, to, ka metāna gāzi vajadzētu kādā ziņā aizstāt ar citu veidu uh, gāzēm, kā nu, degvielas variants, lai mazinātu piesāņojumu. Un papildus arī, ja mēs mēram CO2 emisijas, Un līdz šim jāatzīst, ka daudz izka, eh, kaitīgās izpildes gāzes īsti precīzi nav nemaz uzskaitīts. Un man ir prieks, ka šoreiz tas tika sadzirdēts, un tas parādās arī šeit mūsu um, ziņomā. Jo dažādi veidi degvielas, ko mēs izmantojam arī gāzi, nu tas turpinās, un tas jāņem vērā. Ir vairākas valsts, kurā tas ir populārāk, un. Uh, Nu, un, protams, ir zināms arī klimata atšķirības. Un mēs, piemēram, atsevišķās valstīs redzam, ka klimats mainās, to maina arī uzreiz, kā iesaistās lietu sezona un tam līdzīgi. Bet līdz ko ir sausuma periods, tad šī situācija pasliktinās un metāns sasniedz ļoti augsts rādītājs. Mums ir izdevies savā valstī tā to samazināt tieši pateicoties īstenotam rīcību politikām. Uh, Un te jau nav runa tikai par šo līdzšino praksi, kur mēs pielīdzinām metānu arī cita veida gāzēm. Nu, te ir runa gan par mērīšanas iespējām, gan arī atskaitēms punktiem. Bet mēs nu, skaidri jāatzīst, ka atsevišķi degvielas varianti ir daudz skaitīgāki. Un par to es esmu iepriecināts, ka šis jautājums tā parādās te, un es ceru, ka tā arī tas paliks. Jā, paldies tālāk. Elinga Pārts, kundz, lūdzu. Jā, paldies. Paskal, ne jau tikai zaļajams sāp vide. Arī mums, sociāldemokrātiem, ir svarīgi, lai vide būtu droša un veselīga. Gaisa kvalitāte un emisijas iet roku rokā ar degvielas patēriņu, cik kurš motors patērē, un to ir apliecinājuši daudz dažādi pētījumi. Daudzreiz ir tā, uzņēmumi norāda viens vērtības, bet faktiskais patēriņš ir pilnīgi savādāks. Tur ir ļoti liels atšķirības nereti dzīvēm. Tādēļ vajadzētu mums runāt precīzu mērmīšanas metožu izstrādi, lai tiešām būtu reāli salīdzinājumi šādi dati, un lai nebūtu tā, ka tiek maldināti patērētāji. Tas ir mums sociāldemokrātiem ļoti svarīgs jautājums. Mēs to attiecinām ne tikai šo jautājumu, bet pat plašāk. Līdz ko mēs veicam ietekmes novērtējumu, mēs nevaram vienmēr runāt tikai no vienas puses, bet jāskatās arī citi apsvērumi, tāda holistiska pieeja jāveido, un to es vēlreiz arī Paskālu vēlos teikt. Ja mēs veicinām ietekmes novērtējumu, tad nav jautājums tikai, ko tas nozīmē izmaiņas, uh, ko šis papildus izmaksas rada uzņēmumiem, bet vēl jau vairāk, ko tas nozīmē videi. Un papildus taču ir jāskatās vēl plašāk iegūmi veselības aprūpas izmaksu samazinājums un citu attiecīgu nozaru iegūmi. Nemaz nenāk par cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības veselības iegūmiem. Un tas vienmēr ir jāņem vērā ietekmes novērtējumos. Tā kā nevar būt tikai runa par iegūmiem vai papildus izdevumiem, kas rodas uzņēmumiem. Ir jāskatās lietas kopsakarībās. un kādi varētu būt ietaupījumi eh, citās ziņās, eh, jomās un īpaši iegumi sabiedrības veselībai. Paldies, Evelīna! Grafīni kundze tālāk. Paldies! Es arī vēlos norādīt, ka ir jāatgādina viens svarīgs jautājums. Nu, daudz labāk, protams, ir preventīvā darbība profilakse nekā terapija. Un šajā gadījumā profilakse nozīmē vides aizsardzību. Tas rada daudz ne, mazāks izmaksas nekā vēlāk, ja mums ir jārēģē uz jau uz kādām katastrofām. Kas iestājas, ja mēs neesam rīkojušies ilglaicīgi. Te mēs runājam papildus, protams, par izmaksām, bet nu no skaidrs, ka ilgtermiņā tas nozīmē izdevumu ietaupīšanu. Bet ja mēs tikai skatāmies, ka, ja jūs tikai runājat vispār par kaut kādām atsevišķām detaļām, sarkanā krāsa, zaļā krāsa, nu, par to nav runa. Tas, protams, sākotnēji uzņēmumiem prasa papildus investīcijas. Un tā vienalga, tas jau visiem saprotams, vai mēs esam zaļais bloks vai kreisie vai labējie, mūsu prioritāte ir vienkārši novērst iespējamos zaudējumus un kaitējumus. Jo atsevišķi zaudējumi nav vairs labojami, tos nevar nekādā veidā atgriezt. Es, protams, nezinu, kas īsti ir atbildīgs par ietekmes novērtējumiem, bet bieži vien es saprotu, ja te runājam par investīcijām, taču ir jādomā arī par ilgtermiņu, par pieciem, sešiem gadiem, kas notiks pēc tam. Paldies! Thank you, Marija Grafīnī. Paldies, Grafīnī kundze. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Par šo atzinumu balsosim 29. jūnijā. Jo tā kā pēc tam arī vidas komitejā, kas ir vadošā komiteja, kas balsos 15. jūlijā. Nu ko, šodien sanāca ātrāk nekā ierasti, bet esam pabeiguši darbu. Paldies visiem!